przewodniczący! Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, please. Dāmas un Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Vznavjam sesiju. Od... Lūdzu, atsāksim sesiju. Atsāksim sesiju, kas eh, tika slēgta 17. jūnijā 2010. gadā. Sanāksmes eh, protokols 2010. gada 17. jūnija sanāksmes protokols un tajā pieņemtie teksti ir pieejami visiem interesantiem. Vai ir kādi komentāri? Ja nav komentāru, tad uzskatīsim, ka protokols ir pieņemts. Krūtko informācija. Es vēlētos jums īsi pavēstīt, ka Šorīt esmu ieradies atpakaļ mājās no oficiālās vizītes Krievijā. Tā bija pirmā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vizīte Krievijā 12 gadu laikā. Maskavā tikos ar prezidentu Medvedevu, eh, domes priekšsēdētāju Grīzlevu, Sergeju Mironovu un ārlietu ministru, kā arī enerģētikas ministru. Mēs runājām par Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām. Mēs runājām arī par partnerību modernizācijai un runājām par jaunu nolīgumu iespējamību starp Eiropas Savienību un Krievijas federāciju. Tik apskatīti arī citi jautājumi, tā skaitā cilvēktiesības. Tikos arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un vairāku organizāciju pārstāvjiem, tā skaitā organizācijas memoriāls pārstāvjiem. Memoriāls ieguva Saharo balvu. Mēs eh, saprotam tagad, ka ir notikusi eskalācija Baltkrievijas un Krievijas gāzes strīdā. Es aicināju konfliktā iesaistītās puses pildīt savas līguma saistības attiecībā uz eh, gāzes piegādi Eiropas Savienībai. Es atzīmēju arī, ka ir eh, jāiekļauj attiecīgi panti nolīgumos starp eh, Krieviju un Baltkrieviju, kas nodrošinātu gāzes piegādes Eiropas Savienībai. Gāzes piegāžu garantijas mums ir ļoti svarīgas. Padome un komisija arī izskatās šo jautājumu. Varbūt, ka pārstāvi varētu mums sniegt aktuālāko informāciju par pašreizējo situāciju šīs sēdes laikā. Kā jau es teicu, situācija mainās un katra stunda mums sniedz eh, jaunu informāciju par eh, strīda attīstību. Godājumie kolēģi! Indonēzijas parlamentā delegācija pašlaik ir ieņēmusi vietas oficiālajās eh, galerijās viesiem. Es īpaši gribētu sveikt Stambulela kungu. Delegacja Indonezji gości dziś w parlamencie w związku z siódmym posiedzeniem między... Indonēzijas parlamentā delegācija Vēlāk piedalīsies arī eh, starp parlamentārajā sanāksmē starp Eiropas parlamentu un parlamentu Indonēzijā. Kā jūs zinat, eh, šī valsts attīstās un tās ekonomika ir ļoti nozīmīga visā pasaulē, tīpaši ASEAN asociācijā, tā ir Dienvida Austram Āzijas valstu asociācija. Eiropas Savienība ir parakstījusi partnerības un sadarbības nolīgumu ar Indonēziju 2009. gadā, novembrī. Es ar lielu prieku sveicu mūsu vidū Indonēzijas parlamenta pārstāvis. Nākamais informatīvais paziņojums. Maikls Natras. Maiks Natras, es atvainojos, vairs nedarbojas grupā Eiropas, eh, Eiropas brīvībai un demokrātijai un kopš šīs dienas, kopš 2010. gada 23. jūnija, viņš pievienosies pie politiskajām grupām nepiesaistītajiem deputātiem. Tāpat eh, man arī informēja, ka Luisu Bontešu aizstās Lukas Hartongs un Žanīna Henisa Plašārte aizstās Jans Mulders. Šīs izmaiņas stājas spēkā jau 2010. gada 22. jūnijā, tātad vakar. Es ar prieku sveicu mūsu vidū divus jaunos kolēģus. Bardzo proszę. Dziękuję. Na mocy... Lielas paldies. Saskaņā ar Eiropas parlamenta reglamenta trešo pantu līdz eh, tiks pārbaudīti šo deputātu mandāti un tiks izskatīti visi strīdi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 reaģēšanas sistēmas izveidi Eiropā pret pedofīliem un seksuāliem uzbrukumiem. Šo de deklarāciju ir parakstījis pietiekams daudzums deputātu, līdz ar to saskaņā ar 123. pantu šīs deklarācijas tiks iekļautas šodien parakstīto tekstu skaitā, un tās tiks uzņemtas arī šīs dienas sēdes protokolā. Nākamais mūsu darba kārtības punkts ir Eiropadomes un padomes paziņojumi pār Eiropadomes secinājumiem. 2010. gada 17. jūnija padomes secinājumiem. Sirsnīgi sveicu mūsu vidū Eiropadomes vadītāju un arī Eiropas komisijas priekšādātāju. Liels paldies, ka ieradāties un pavisam drīz mēs sāksim diskusijas. Bet pirms debatēm mūs uzrunās Hermanis Van Rompējs, padomas vadītājs. Lūdzu, dod jums vārdu. Mr. President of the European Parliament, Mr. President of the... Priekšādātāji, Eiropas parlamenta priekšādātāji, komisijas priekšādātāji, godāmie kolēģi. Šī bija pirmā Eiropadomes tikšanās, kopš esmu kļuvis par tās prezidentu. Tā bija pirmā šāda sanāksme, kas neraksturojās ar ārkārtas.